humanitārās palīdzības eh, personālam tiek nodrošināta fiziska drošība. Paldies! Děkuji vám! Paldies eh, par šiem noslēguma vārdiem un eh, debats ir beigušās. Balsošana no, par šo ziņojumu notiks piekdien pulkstens 12. Dāmas un kungi! Tagad pārējām pie debatēm par nākamo punktu, tas ir stāvoklis Sīrijā. Un es gribētu dot atkal vārdu augstajai pārstāvēji, Lēdijai Aštonai par stāvokli Sīrijā. Vārds jums lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! Godātie deputāti, mēs esam sašutuši par eh, šo mežonīgo vardarbību Sīrijā. Režīma spēki bombardē pilsētas un civiliedzīvotājs. Eh, neviens eh, netiek pasargāts pat bērni. Mēs esam par to, lai šī nogalināšana tiktu mm, izbeigta un lai konflikts nepieaugtu. 12. Eh, aprīlī pārkāptais eh, pamiers ir absolūti nepieņemams un eh, civiliedzīvotāji, kas nogalināti Homsas pilsētā, ir pilnīgi nepieņēmami. Un es gribu teikt, ka uh, Kofija Anana uh, plāns uh, būtu jāievieš nekavējoties un pilnā apmērā. Es domāju, jūs zinat, cik trausla un nestabila ir šī situācija. Uh, vardarbība minētajās pilsētās eh, traģiski atgādina par šīs situācijas trauslumu. Un ANO pieņem rezolūciju par uh, 30 militāro novērotāju komandas nosūtīšanu uz Sīriju, lai tā sāktu ziņot uh, par um, bruņotās vardarbības uh, pilnīgu izbeigšanu. Un Tas ir uh, ļoti svarīgi, lai realizētu Kofiju Anānu sešu punktu plānu kopā ar Eiropas Savienības pārstāvjiem un ANO drošības padomi, mēs netaupīsim pūles, lai starptautiskā sabiedrība runātu vienā balsī. Uh, mūsu dienesti kopā ar eh, Krieviju un eh, Ķīnu tikāmies eh, G8 sanāksmē Vašingtonā, lai piesaistītu arī viņu atbalstu. ANO drošības padomas rezolūcija vienbalsīgi aicina starptautiskā sabiedrība vienot aicina Sīriju nekavējoties pilnībā un, nekav, un tūlīt uzsākt sešu punktu plāna realizēšanu. Šī plāna realizēšana ir obligāta un no apdzīvotajiem centriem ir jāizved karaspēki un smagais bruņojums, ir jārespektē pamiera nosacījumi un ir jāsniedz humanitārā palīdzība visās teritorijās, ka, ko skāruši militārās cīņas. Un Kofi Anans eh, varēs nodrošināt demokrātisku pārēju tikai tad, ja tiks eh, apturēta militārā vardarbība, un mēs aicinām visas puses ievērot Kofi Anan plānu nosacījumu, bet ņemot vērā valdības mm, bezatbildību un laustos solījums, šī rezolūcija ir iespēja režīmam parādīt, ka tas ir gatavs sadarboties. Vienota rīcība ir tā, uz ko esam aicinājuši jau no paša sākuma, un tagad ir ļoti svarīgi, lai ANO drošības padomas locekļi turpinātu atbalstīt Kofiju Ananu viņa centienos un nodrošinātu to, ka uh, ANO novērošanas misija Sīrijā eh, sāk darbu nekavējoties Ķīnai un Krievijai ir jāturpina spēlēt svarīgu lomu risinot šo konfliktu un tām ir jāizmanto visas savas ietekmes iespējas, lai ANO drošības rezolūcija tik pilnībā realizēta. Es esmu vairāk kārtīgi personiski paudus savu atbalstu īpašajām uh, eh, sūtnīm Ananam un esmu norādījis arī ANO ģenerāla sekretāram Banām Kīmūnam, uh, eh, ka Eiropas Savienība tās dalība dalībvalsts ir gatavs sniegt jebkādu atbalstu, kāds būtu nepieciešams novērošanas misijai. Sadarbojoties ar Arābu valstu līgu, mēs esam gatavi palīdzēt um, um saziņas un komunikācijas uh, izstrādē, lai, realiza, lai reaģētu uz krīzes situācijām. Pagājušajā nedēļā es sasaucu krīzes platformu, lai pie viena galda nosēstos visi ārējā dienesta um, struktūras un mēs apvienojam savus spēkus un koordinējam savu darbu ar um, Pjēru Vimontu un, me, un Georgievs kundzi, un mēs esam um, gatavi strādāt kopā ar dalību valstīm, lai nodrošinātu efektīvu un saskaņotu Eiropas Savienības reakciju. Mēs esam apturējuši visu veidu sadarbību, arī divpusējo sadarbību, arī Sīrijas līdzlību reģionālās programmās un Eiropas investīcijas. Banka arī ir apturējusi visu savus kredīta un darbības un tehnisko palīdzību Sīrijai. Tāpat laikā mēs esam saglabājuši atbalstu un palīdzību Sīrijas iedzīvotājiem, studentiem, cilvēktiesību aizstāvjiem un opozīcijai pozīcija. Tempus un Erasmus programmas ar Sīrijas studentiem universitātēs turpinās. Mēs turpinām sniegt um, medicīnisko palīdzību, palīdzēt ar pārtiku un pajumti. Kopā ar dalībvalstīm un Eiropas Savienību mēs esam kopā 29 mm, miljonus eiro uh, snieguši komentārās palīdzības uh, veidā. Tad, kad es biju Turcijā, um, nedēļas nogalē es tikos ar ārlietu ministru Davu Tuglu humanitārā un drošības situācija Turcijas robežas, Turcijas robežas ir ļoti svarīga, un Turcijas reakcija ir bijusi izcili laba, sniedzot profesionālu un nekavējošu atbalstu 25 tūkstošiem bēgļus. Esmu piedāvājis eh, mūsu palīdzību da, Davu Roglu kungam vairāk kārtīgi, un šajā nedēļas nogalē to atkārtoju, un mēs uzturam ciešus kontakts ar viņu, lai eh, sniegt nepieciešamā palīdzību. Mēs strādājam kopā ar Jordānu un Lib Libānu, eh, lai eh, mobilizētu visus mūsu instrumentus. Godātie deputāti, ir nepieciešams rīkoties pēc iespējas ātrāk, eh, sadarboties cieši ar visiem dienestiem, jo Eh, daudzi bez mājām palikušie cilvēki nedzīvo bēļu nometnēs, eh, bet pie ģimenēm, un tādēļ ir nepieciešama vēl jo plašāka palīdzība eh, gan visam reģionām, gan arī visiem iedzīvotājiem, ko vistiešāk ir skāruši Sīrijas civilbēgļi. Un kopā ar komisāru Fūleru mēs esam ierosinājuši rezervē 23 miljonus eiro, lai īpaši atbalstītu īrijas pilsonisko sabiedrību, kā arī bēgļus un kaimiņu valstīs skartos iedzīvotājus. Es gribētu norādīt, ka mēs esam gatavi turpināt sankcijas un ierobežojušas pasākums tik ilgi, kamēr turpināsies Sīrijas represijas. Pēdējā Nu, ārlietu padomē 23. martā mēs uh, vienojāmies par jaunām sankcijām un rimžiem pasākumiem. Šodien mana komanda Parīzē uh, kopā ar Tarpa grupu, um, kas tika izveidota Stambuls sanāksmē, strādā pie papildus pasākumiem. Ir ļoti svarīgi, lai mūsu delegācija eh, Damaskā turpina darboties tik tālu, cik tālu to var eh, atļauties, ņemot vērā drošības situāciju. Eh, mēs uzņēmām dalībvalstu diplomāts, kas ir nolēmuši apturēt savu vēstniecību darbību Spāniju, Itāliju, Beļģiju un Nīderlandi. Viņu diplomāti darbojas Eiropas Savienības delegācijas sastāvā Damaskā. Es domāju, ka šī situācija ir ļoti svarīga un Eiropas parlaments parlaments var spēlēt svarīgu lomu. Es pateicos jums par jūsu pūlēm, uh, sniedzot atbalstu opozīcijas grupām. Mūsu galvenais mērķis ir uh, aicināt vispolitiskās grupas nolikt malā savus politiskās pretrunas un kopā strādāt, lai nodrošinātu mierīgu pārēju uz eh, demokrātiju un tiesiskumu. Ir nepieciešams kopīgs redzējums par Sīrijas nākotni, kur apvienotos visi Sīrijas eh, spēki. Es esmu instruējusi ārējās darbības dienas turpināt sanāksmes un tikšanās ar opozīcijas grupām un um, sniegt atbalstu arī minoritāšu grupām priekšsēdētāja kungs, godātie deputāti. Sīrijas nākotne pieder Sīrijas tautai, viņu dzīves un uh, viņu centieni ir jārespektē, un mums ir jādara visu, ko varam, bet tagad prezidentām Asadām ir jādara tas, ko viņš ir solījis. Priekšsētājs paldies uh, Lēdijai Aštonē, un tagad es došu vārdu Sala Frankas kungam lūdzu. Liels paldies, priekšstādātāji! augstā pārstāve. Sīrijā pašlaik tiek spēlēta trīspusēja spēle. No vienas puses ir Irānas un Saudārābijas ietekme, papildus tam Ēģiptes loma visā Arābu pavasarī un arī ASV loma, kā arī Ķīnas un Krievijas iesaistīšanās uh, ANO drošības padomes uh, darbām. Ir labi, ka mēs esam pieņēmuši, uh, ka ANO ir pieņēmusi rezolūciju šajā saistībā, tomēr tā ir jāsakrīt ar nostāju, kuras, uh, kuru valstis pie kopjā tiecīgā uz uh, Sīriju. Tur pašlaik ir novērojams ļoti spilgts vardarbības vilnis un ir ātri jārīkojas, lai Sīrijas tauta netiktu apspiesta. Eštaunis kundze, Kofi, Ānāna plāns starptautiskajai sabiedrībai sniedz dubultu vēstījumu. No vienas puses Asads joprojām paliek pie vāres, tā tad iegūst laiku Un uh, viņš zina, ka ar Krievijas un Ķīnas atbalstu varēs uh, nesodīti turpināt uh, slepkavot savu tautu. Vienlaikus mēs saprotam, ka īstermiņā tur nekas daudz nenotiks. Ir jāņem vērā visi šie faktori, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi tas, ko Eiropas uh, Savienība pašlaik dara attiecībā uz eh, humanitārās situācijas uzlabošanu un saistībā ar līdzekļiem, kur piešķiršanu jūs esat apsprieduši ar Georgievas kundzi. Bet, eh, ja es varētu ticēt kādam manas eh, valsts diplomātam, mums tiešām ir pēdējais laiks rīkoties. Asadam ir pēdējais laiks atkāpties. Paldies, Dekaizers kundzei vērts uz divām minūtēm. Merci. Paldies, priekšsādātāji. Tikāmies ar Gomešas kundzi, devāmies uz eh, Sīrijas-Libānas robežu. Tas notika aprīļa sākumā, lai tur tiktos ar vienu no opozīcijas pārstāvjiem no Sīrijas, kas ieradās līdz uz Beirutu, un lai arī izprastu labāk tos riskus, kas pastāv Libānai visu šīs Sīrijas krīzes rezultātā. Nu, piemēram, visu šī sadursme ar šīdiem un sunītiem. No viss šāds eh, situācijas, kas, kas tad izriet? Nu, es domāju, ka situācija tomēr ir mazliet skaidrāka nekā sākumā. No tā viss, ko dzirdējām un ko teica Sīrijas puse, eh, nu, izrietē tas, ka tā lielākās bažas ir tas, ka nu, varētu šis kars izvērsties tālāk tikai tāpēc, ka tas viss ir tik tuvu un tāpēc šie šīti un sunīti varētu sākt savā starpā arī karot, nu, iesaistot attiecīgi ka Saudi Arābiju, Kataru un tā tālāk. Un viņi tā saka, ka lūk, tādā veidā mūsu revolūcija tiks zināmā mērā izšķiesta. Un tāpēc. Uh, Viņi vēlas izraities pēc iespējas no pilsoņu kara Sīrijas iekšienā. Un tā sajūta ir tāda, ka pamazām uz to situācija virzās. Ha, Anan plāna, Anan plāns, protams, eh, eh, paredz iziet no situācijas eh, bez valsts apvērsuma. Daudz runājām ar Sīrijas opoz opozicionāriem. Uh, par eh, to, kas var norisināties. Un viņi tiešām ārkārtīgi baidos no iespējama pilsoņu kara, kurā iesaistītos arī Katāra un citas valsts. Un vēl viena lieta, ko gribēju pateikt, šie bēgļi. Bēgļi pilnīgi noteikti ir mūsu prioritāte. Tā ir eh, prioritāte, kas ir saistīta ar humano palīdzību, bet tas arī tīri politiski rada nopietnas bažas. Libānā tā ir politiska realitāte. Tie ir, eh, tie ir cilvēki, kas kam ir arī attieksme pret Hezbollu un tā tālāk. Un noslēgumā es gribēju teikt, un Eštons kundz gribēja jums tieši jums teikt, lūk, ko jums galu galā ir jāizveido Eiropas Savienības vēstniecība. Dariet kaut ko tā, tāpat, kā jūs to darījāt Bengāzī gadījumā. Runātā tiek pārtraukta. Priekšsādātājs turpina. Es ļoti atvainojos, jūs pārsniedzāt savu runas laiku un man jums jāslēdz mikrofons. Tālāk došu vārdu uz trim minūtēm Farhofštāta kungam. Es atvainojos, de Kaisers Huns tur neko nevar darīt. Eštons kundze. Jūs, protams, sniedzāt ļoti diplomātisku runu, to nevar noliegt. Bet šoreiz man jums jāsaka, lūk, es nevaru uh, piekrist Sarkozī, bet jāsaka, šoreiz viņam ir taisnība. Es nedomāju, ka mums joprojām tāds ānēna plāns vispār pastāv vai ka tas kaut kādā veidā darbotos. Nu, paskatīsimies faktiem acīs. Jūs nerunājat par to, ka lūk, vairāk kā simts pārkāpumu jau bijuši šim ānēna plānam pēdējo divu dienu laikā. Tie ir tikai identificētie pārkāpumi. Vairāk kā 50 cilvēki tika nogalināti vakar. Es nezinu, kāds tad, cik tad daudz ir vajadzīgi vēl šādu upuru Sīrijā, lai mēs saprastu, ka ānēna plāns nefunkcionē. Kā jūs varat runāt par Kofi Ānēnu? sarunu plānu, ja kaut kas tāds norisinās. Šis plāns nekad net, netika pat sākts ieviest eh, pra, praksē, to Bāšās Alasāts pat nesāka ieviest. Tātad, kas tad ir vajadzīgs, lai starptautiskā sabiedrība darītu, vai ir atkal vajadzīgs pārsimts nogalināto, lai starptautiskā sabiedrība kaut ko darītu un atzītu, ka šis plāns nedarbojas? un ka Bašars Alasāds nebūtu nevēlas kaut kādu veidu šādu plānu piemērot. Es domāju, ka tas viss beigu beigās atkal ved pie kārtējās slepkavošanas Sīrijā. Un pēdējais, ko gribēju teikt, jā, nu lūk, mēs tagad nosūtīsim novērotājus. Skaisti. Starptautiskā sabiedrība lūk, un Eiropas Savienība saka, lūk, mēs dosim visu atbalstu. Un ko nozīmē atbalstu? 250 novērotāji ir vajadzīgi pāris tūkstoši militāru aprīkojumu, lai vispār ar, ar militāru, kas viņus varētu aizsargāt, citādi nav neko iespējams novērot. Nu, es nezinu, normāla operācija ir 250 novērotāju Sīrijā uzvies, tad cik tad karavīru ir vajadzīgs, lai viņus aizsargātu? Un kāpēc mēs to vispār darām, lai aizsargātu mūsu novērojas? Nevis, lai aizsargātu sīriešus, nē, kurus, jo, kuriem joprojām uzbrūk uh, alasāts. Es domāju, ka tas vienkārši nav pareizais veids, kā virzieties uz priekšu. Mums šobrīd ir uh, vajadzīgs kaut kas cits, kas mums ir jānovēro. Uh, ir tas, ka, mum, ka plāns netiek pildīts. Asadam ir tikai arvien vairāk uh, palīdzētāju, viņš visus savus solījumus ignorē, un viņš vienkārši turpina tos pašus noziegumus pret cilvēku, ko viņš jau ir aizsācis. Mēs taču to visu ļoti labi zinām, mums nevajag novērotājs, lai to mums pateiktu. Man liekas, novērošanas šāds norāžas laiks ir beidzies, un tagad atkal sūtīt novērotājus, tad viņus aizsargāt un nezinu ko. Nē, pietiek, mums ir jārīkojas, mums ir vajadzīgas uh, drošas zonas, humānie koridori, palīdzība palīdzības sniegšanai un atbalsts Sīrijas opozīcijai, un mēs to varam darīt ar drošības padomu, ja tā varam ļoti labi. Ja tas nav iespējams ar drošības padomu kopā, tad tādā, tāpēc, ka Krievija un Ķīna ir pret to, nu tad mums to vajadzētu darīt bez drošības padomas. Bet starptautiskā sabiedrībai šeit ir pienākums rīkoties. Un beidzot, pēdējais jautājums, vai jūs varētu sniegt mums informāciju par šo pēdējo incidentu ar Vācijas kuģi, kas cenšas piegādāt ieročus Sīrijai? Tas taču ir tieši pārkāpums eh, ieroču embargo, vai ne tā? Priekšādātāji, es te Kaisers kundzes vārdā arī gribētu teikt, ka šeit gal galā šis jautājums ir svarīgāks nekā tas, ka jūs ar savu āmurīti atkal noraujat runu. Nē, mums ir vajadzīgs izteikt to, ko mēs šeit gribam teikt, jo situācija ir ārkārtīgi nozīmīga. Lielas paldies, eh, ja es eh, drīkst, Verhofsteta kungs. Es domāju, ka likumi ir jāievēro, bet uh, tas uh, ir uh, jūsu ziņā, kā jūs organizējat caurumu. Jums faktiski bija trīs minūtes, ko runāt. Un tagad došu vārdu divām minūtēm Brantners kundai. Uh, augstā pārstāve, viceprezidente, situācija joprojām ir nepieņēmama un šaušalīga ir nepieciešams uh, nodrošināt uh, novērotājiem lidmašīnas, helikopters un nodrošināt darba uzsākšanu, jo līdz šim mēs neredzam nekādu darbu, nekādas aktivitātes. To ir nepieciešams nodrošināt loģistiski. Mēs nevaram atstāt to citu ziņā, jo pretējā gadījumā pastāv risks, ka mēs eh, neizveidosim kopīgu pamatu. Un eh, tā vajadzētu būt mūsu lomai, ņemot vērā cilvēktiesību pusi. Uh, ir jāgarantē tas, ka jebkuras puses ap, rīkot apšaude pret bēgļiem ir nepieņemama. Ir nepieciešams atbalst, atbalstīt bēgļus tajās valstīs, kur tie ierodas. Nekā svarīgāka nav, bet gribēju pieminēt vēl vienu svarīgu tēmu. Ir, Nepieciešams apzināties, ņemot vērā asins izliešanu Sīrijā, uh, mūsu pašu embargo pret ieroču piegādēm. Gribēju atgādināt, ka Kīpras varas iestādes atļāva uzpildīties uh, savās ostās kuģim, kas vēda ievērojumu daudzumu ieroču uz Sīriju, un tas ir izraisa sašutumu. Kipra nevar, uh, tā teikt, kļūt bagāta no Sīrijas opozīcijas apkarošanas uh, rēķina. Pašlaik uh, situācija puses ir mainījušās, bet mēs esam neskaidrā situācijā. Tas ir nepieņemami. Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm ir pienākums nodrošināt ieroču embargo. Es jums jau nosūtīju rakstisku jautājumu par to, lai tiktu izmeklēta Kipras loma pieminētajā incidentā, un līdz šim es neesmu saņēmusi nekādu atbildi. Tāpēc Es aicinājos at, atklātā vēstulē izmeklēt šo incidentu un visbeidzot radīt kārtīgu uzraudzības mehānismu mūsu embargo. Es tagad nodošu jums šo vēstuli personīgi un ceru saņemt jūsu atbildi. Lielas paldies jums par šo komentāru. Ja, vai vēlties pieņemt zilās kartas jautājumu? Labi, tad dosim vārdu Kasulīdis kungam. Jā, bet uh, um, Brantnēs kundzei man ir jādzird. Piekrīt. Blue card, could you take? Vai jūs piekritīsiet uh, zilās kartas jautājumu? Piedodiet, mēs šeit neesam tāpēc, lai fotografētos. Labi, tādā gadījumā uzlieciet austiņas, lai saprastu, ko jums uh, uzdu jautās, kas ir līdzkungs. Pagājušā Vasarā Kipra cieta milzīgu katastrofu, kad uh, tā konfiscēja kuģers sprākstvielām, kas bija pārkāpis embargo. Divi cilvēki gāja bojā, un tas radīja ekonomisku katastrofu. Šis gadījums, ko jūs pieminat, tas uh, Kipras valdības versija ir savādāka. Un uh, Es uh, nevilcināšos nosodīt uh, savu valdību, ja augstā pārstāve paskaidros, vai tas uh, bija embargo pārkāpums. Nē, piedodiet, jūs neuzdodat jautājumu, saka priekšsādātājs, tas nav zilās kartas jautājums. Paldies. Yes, please. You have... Jā, lūdzu, vārds jums. Jā, liels paldies. Jūs eh, zināt, ka ieroču embargo, kad tas tika pieņemts un grozīts, eh, tika noteikts, ka nav pieļaujama nekāda ieroču nodošana. Un, protams, ka tas viss ir atkarīgs no tā, kā jūs definējat nodošanu vai tranzītu. Un, tomēr eh, tiesa to ir skatījusi, un, bet tomēr šī krāva tika vēsta caur Kipru. Es tikai lūdzu rīkot izmeklēšanu, lai uzzinātu detaļas un faktus. Tas ir nepieciešams, ir nepieciešama izmeklēšana, un galu galā mēs redzēsim, kāda ir reālāt, realitāte, kāda ir precīzie fakti. Eiropas Savienībai ir nepieciešama šāda izmeklēšana, lai tā varētu turpināt baudīt uzticību šajā reģionā. Paldies, un tagad no Georgiju kundzes otrs eh, zilās kārtas jautājums, bet īsi. Hadze Georgiju kungs, es tikai gribēju uzdot jautājumu kolēģim. Es gribētu saņemt atbildi. Vai Grieķijas valdība jau ir sākusi kriminālu procesu pret cilvēkiem, kas bija iesaistīti darbībās ar to Sīrijas iedzīvotāju daļu, kur jūs pieminējat. Un otrs jautājums, vai viņa atzīst, ka tā kā Kipra ir asināra nolīguma dalībvalsts, kāda papildu informācija viņas prāt ir nepieciešama? lai beigu beigās mēs nenonāktu tādā situācijā, kādā esam nonākuši šoreiz. Paldies! Yes, thank you. Jā, paldies. Mēs pieminējām, ka zināms progress ir, taču tā lieta, par kur es runāju, savulaik bija zināms, ka šis kuģis ir ostā, taču tas ne tā tālāk. Uh, gaita netika apstādināta. Kā jūs varat pieļaut, ka kuģis ar 59 tonnām dodas pie Asada, labi zinot, kā šīs tonnas tiks izmantotas? Man vēl nav bijis pilnīgi apstiprināta informācija par to, kāda bija situācija. Taču Eiropas Savienība varētu nor, uh, vadīt sarunas ar Kipras valdību, un mēs varētu secināt, vai kaut kas bija darāms. Es gribu, lai šādas diskusijas notika. Mēs nedrīkstam to vienkārši noklusēt. Paldies, turpin. Un tagad lūdzu viena minūte Karima kungam. Thank you, Mr. President. Uh... Paldies, priekšsādātāji godātā augstā pārstāvis augstu vērtēju ļoti piesardzīgo jūsu uzstāšanā šodien. Es saprotu, ar ko jums šeit ir darīšana. Jūs izmantojāt termiņu Sīrijas vadītā demokrātiskā pārējā. Šādu frāzi izmanto arī daudzi Eiropas valstu līderi pēdējo nedēļu un arī dienu laikā. Taču faktiski ir jāņem vērā tas, ka mm, Sīrija nevadīs nekādu demokrātisku pārēju, ja nebūs būtiska sastāvdaļas vienotas saskaņot Sīrijas opozīcijas. Pat labam tāda vēl arī nepastāv. Mēs nesaņem nekādu informāciju par to, ko Eiropas sabiedrībā mēs, kā Eiropas Savienība darām, lai izveidot tādu opozīciju kas nepieciešama, lai šī opozīcija varētu izvērst būtiskas izmaiņas. Otkārt, es gribētu norādīt uz to, ko agrāk jau esam pieminējis eh, interneta aktīvisti un eh, to, ka režīms turpina izvērst darbību ļoti augsti attīstītā tehniskā veidā, to cilvēku identificēšanu, lai šie cilvēki nevarētu informēt pārējo pasauli par to vardarbību, kas notiek šai valstī. Paldies! Un tagad uz minūti uh, vārds Belderkungam. Ja, vēl, mēne, Paldies, priekšsādātāji! Sīrijas konflikta demilitarizācija ir nepieciešama, lai rastu politisku risinājumu. Diemžēl daudz ieroču nonāk šajā valstī no kaimiņu valstīm. Vai Eiropa šai ziņā varētu izpildīt preventīvu, pozitīvu lomu? Mieru uzturēšanās spēki e, taču ir šai valstī un daudziem ir tieši Eiropas Savienības dalībvalstu valsts piedarība. Vai šiem mieru uzturēšanas spēki varētu uzraudzīt, eh, piemēram, robežu starp Sīriju un Jordāniju? Vai Eiropas Savienība varētu izdarīt spiedienu uz Sīrijas Nacionālo padomi? Jo mm, Eiropas Savienība sveic eh, to, ka Sīrija pieņēma Kofi Annan mierplānu. Paldies! Hadzi Georgiju kungs, divas minūtes lūdzu. Priekšstādātājs kungs nav nekādu šaubu par to, ka Eiropas Savienība un Eiropas parlaments varētu uh, vienaldzīgi noskatīties uz to slaktiņu, kas tiek izvērs pret eh, kaimiņu valsts uh, iedzīvotājiem, jo īpaši ņemot vērā to, ka šo apkaušanu pasūta valsts vadītājs. Taču mums jāsaprot, eh, kā tas eh, atainojas pārējā notikuma kontekstā. Cik uh, daudz būtu jāieliek pr pretējā kausā, lai mēs gūtu panākumus? Kāds varētu būt pretsvars demokrātijas stiprināšanai. Cilvēki runā par tūkstošiem, simtiem tūkstošu cilvēku, eh, kas darbojas Irākā, vai visi tie cilvēki, kas tur darbojas, ir kaut ko izdarījuši demokrātijas labā. Tātad doma ir šādu pašu veidu modeli ieversijas Sīrijā, un es uz to saku nē. Mēs nevaram izvērst nu, Anana plānu, ja tas nenodrošina tālāku dzīvības zaudēšanu. Mums jāņem vērā, kāds ir Sīrijas svars reģionā. Un neaizmirstiet, kādu atbalstu Sīrijai izrāda Ķīna. Tas atbalsts ir atainojis eh, ANO drošības padomē. Un man uztrauc, kāds būs gala rezultāts. Mums nav jāvairo upuru skaits īrijā un ideja par uh, ieroču eksportīšanu uz Sīriju un mūsu vēlme pilnīgi īstenota Anana plānu eh, būtu vienīgais veids, kā panākt eh, mieru. Paldies, Gomeša kundze, uz divām minūtēm lūdzu. Cik ilgi jautā Gomešs kundze? Divas minūtes, saka priekšstādājs. Paldies. Uh, uh, de Kaizeres kundze un mēs uh, apmeklējām šo reģionu. Un me, mums bija kontakti ar Sīrijas bēgļiem, un uh, man secinājumi ir šādi, ka būtībā notiek divi kari. Pirmkārt, uh, uh, Ņujorkā notiek karš starp Krieviju un Ķīnu, un tad uz vietas starp Suni ar Katārs atbalstu pret šītiem. Tātad cīņa par šiem līķiem. Un šī doma ir tiešām biedējoša. Ja padomā, ka mūsu Dalībvalsts arī liekulīgi izsakās, te runa par humanitāro, eh, par humāno koridoru, taču nekas reāli netiek darīts, lai to nodrošinātu. Un tai tiek iesaistīta Turcija. Te, protams, vienkārši norisinās politiskās liekulības spēles. Un eh, tas ir jāsaprot, eh, kā tas embargo tiek izvērsts Uh, Eiropas saimnība var atbalstīt Anam plānu. Mm, tas ir vienīgais veids, kā novērst uh, pilsoņu karu, kas turpinās. Taču jānodrošina ir kaut kas, kas neparādās Anam plānā. Taču mums, kā Eiropas Savienībai, tas skaidri jāpieprasa. Mums ir jāpieprasa, lai Asads atkāpjas, un uh, viņš ir atbildīgs par šiem noziegumiem, ko viņa režīms izvērs pret Sīrijas iedzīvotē. Jautājums ir par to, ko, ko šis Anana plāns panāks eh, miera novērotāju, notikumu novērotāju eh, darbības izvēršanai. Mums ir jāatbalsta eh, bēgļi ne tikai tādās valstīs kā Turcija, bet arī Libānā, un viņi kļūst par slogu vietējiem iedzīvotājiem. Un vēl mums ir jāatbalsta Sīrijas opozīcija, lai tā varētu vienoties demokrātiskā platformā. Nu, Lielas paldies, un tagad lūdzu Kraislera Dörfler kungs. Eštons kundze. Manuprāt, tiešām ir traģiski. Šobrīd notiek Sīrijā, cilvēkam ir jācieš. Um, tiek izdarīts daudz, kas, kas ko varēja, bet vai pietiek ar šo B plānu? Nepietiek ja Ķīna un Krievija nepasaka skaidri, ka viņam ir jādodas, ka vadītājiem ir jādodas prom vienkārši tādēļ, ka viņš nevar nodrošināt ilgspējīgo mieru, Asats turp, Asats turpinās savus iedzīvotājus nogalināt, viņš neko nemainīs. Tas mums ir skaidri un gaiši jāsaprot. Un ja kāds no jums uzskata, ka ar Asatu var vienoties, ar Asatu var izsināt sarunas, es jums teikšu nē. Mēs Ferhofstata kungs, es lūgtu jūs nerunāt tik skaļi. Un, ja ar asatu varētu tu vei, runāt un, un sarunāties, tad nezinu, vai mēs varēsim panākt reālu situāciju. Šobrīd tiek runāts par palīdzības koridoriem, un mēs šeit skaidri saprotam, kā ar vienkārši ar uh, draudiem, ar to, ka mēs izmantosim uh, vārdarbību, mēs neko nevarēsim panākt. Šobrīd pasauli vienkārši skatās uz to, kas notiek. Mums ir nepieciešams konkrēts plāns, jo sešu punktu plāns nefunkcionē un B plāns mums šobrīd nav. Un tagad lūdzu brīvais mikrofons. Seši runātāji ir pieteikušies, un pirmais no viņiem ir Kretu kundze. Augstā pārstāve Izskatās, ka šis plāns, ko mēs apspriežam, bija pēdējais risinājums, pēdējais mēģinājums atrisināt lietas miermīlīgā veidā, taču 11 tūkstoši cilvēku zaudēja dzīvību. Tūkstošiem citu tika apcietināti vai arī cieta no vārdarbības, vai arī bija, viņiem bija jādodas bēgļu gaitās. Un šobrīd pamieris, kas it kā tika noslēgts, skaidri norāda uz to, ka Asad režīms nevar nodrošināt to, kas tika solīts starptautiskai kopienai. Vienkārši tiek smuki runāts par to, kā repre represijas tiks pārtrauktas, bet reāli tās tikai pieaug. Uh, 2000, uh, 2012. gada 21. martā tapus rezolūcija uh, šī Kofi Anana plāns kurā tika iekļauts arī punkts saistībā ar politisko ieslodzīto atbrīvošanu. Uh, izskatās, ka šis plāns nedarbojas. Tagad lūdzu Tanaka kungs. Priekšsēdētāji, situācija Sīrijā ar vien pasliktinās, un šodien mēs saņēmam informāciju par to, ka valdības spēki atkal sāka bombardēt uh, Uh, bombardēt uh, miermīlīgo iedzīvotāju apdzīvotās teritorijas, kas ir pilnībā pretrunā ar ANO uh, miera plānu. Un mūsu sarunu gaitā mēs esam cietuši neveiksmi, tāpēc ir nepieciešams, lai Eiropas Savienība pēc iespējas ātrāk un bez jebkādiem šķēršļiem ķertos pie darba jāsaprot, ka Asats pierādījis, ka viņu valdībai nav nekādas leģitimitātes, kā arī uh, tautas pilnvarojuma. Šobrīd pāri pa 9000 civilu iedzīvotāju zaudējuši dzīvību, un valdībai ir jāuzņemās absolūta atbildība par visu, ko tā dara. Šobrīd ir jānodrošina starptautiskā kopiena ar sankcijām vērstos pret pārkāptajiem solījumiem. Paldies, un tagad lūdzu Paška kungs. Priekšsēdētāja kungs komisāras kundze Sīrija atrodas tādā uh, pasaules teritorijā, Arābu valstīs, kur atkal ir ļoti nopietns konflikts. Tiek izmantoti nopietni ieroči un uh, tas notiek pret opozīcijas partijām un, diemžēl, tas prasīs ne tikai militārā persona, bet arī civiliedzīvotāju dzīvības. Kofi Anans piedāvāja plānu, un var teikt, ka uh, tika panākt zināms risinājums, jo šis, šī sešu punktu plāns tika akceptēts, un tāpēc arī ANO paspārnē notika sarunas par miermīlīgu risinājumu. Šobrīd novērošanas misijas pārstāvji var atrasties valstī dažādās dažādos punktos un tādā veidā uzraudzīt, uzraudzīt situāciju. Šobrīd uh, izskatās, ka situācija nebūs tāda, kā mēs to bijām paredzējuši. Tagad lūdzu Obermaira kungs. Paldies priekšsēdētāji. Saskaņā ar to informāciju, kas tiek sniegta masu mēdījos, Sīrijā ir uh, daudz ieroču, raķešu, uh, ieroču arī uh, ar gāzi izmantoti, un tas ir ļoti nopietni, un tā pašā laikā eksistē politiskais vakums, kuru var izmantot, lai, lai uh, šo, šie ieroči kļūtu arvien bīstamāki. Mērķis šobrīd ir panākt mieru šajā reģionā. Tā, lai tiktu izveidots režīms, kas ir demokrātisks, kas uh, var nodrošināt arī vienādas tiesības gan uh, pastāvošam vairākumam, gan arī minoritātēm, piemēram, kristiešiem, armēņiem. Ir ļoti svarīgi, lai uh, ieroči caur Turciju nenonāktu nelegāli Eiropā, un tāpēc mēs varam šeit redzēt, vai Turcija ir gatava sadarboties ar mums vai arī izmanto konfliktu šajā reģionā, lai var bīdīt savus geopolitiskos mērķus. Tuvajos austrumos um, mums ir jārisina šī situācija, savādāk mēs šo situāciju risināsim Eiropas iekšienē. Un tagad lūdzu Žuberes kundze. Obrigada, senhor Presidente. É certo que o povo sírio quer mais democracia. Priekšsēdētāji kungs. Protams, ka cilvēki vien vēlēsies lielāku demokrātiju, brīvību, un eh, Sīrijā pēdējā laikā ir novērota zinām opozīcija valdošajai varai. Un tomēr Sīrijā mēs nepiedzīvojam revolūciju. Tā nav nedz revolūcija, tā ir tautas sacelšanās brutāla apspiešana. Patiesībā tas ir karš, kur šobrīd finansē spēki, kas atrodas ārpus Sīrijas robežām. Mēs eh, redzam, ka eh, no Katāras, Saudarābijas un Turcijas tiek importēti ieroči, un šo ieroču imports tiek finansēts no kontiem Amerikas Savienotajās valstīs un Francijā. Tas ir imperialistisko spēku centienu kopums iesaistīties Sīrijas iekšējās lietās. Ja mēs vēlamies piedzīvot konfliktu mierīgu atrisinājumu, tad mums ir jāgriežās pie apvienotajām nācijām. Un tikai kopīgi Amerikas Savienotajai valstī ES un apvienotajām nācijām, ja mēs vēlamies apturēt ieroču ekspertu uz Sīriju, tad tikai kopīgi šim trīs organizācijām mums tas izdosies. Paldies, priekšsēdētājs, paldies, un pēdējais brīvā mikrofonija runātājs ir Belcerkungs. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Valdība valdība un opozīcija šobrīd uh, ir pretējas domās un no abām pusēm varam redzēt tagad, ka ir informācija, tiek akceptēts to, ka tiek pārkāpt cilvēku tiesības. Tāpēc arī sešu punktu plāns šobrīd uh, nav izpildāms. Nezinu, vai ANO uzraudzības misija var panākt to, kas ir jāpanāk, vai arī varbūt šobrīd tiek izmantot dažādi manevri un taktikas, lai uh, Arābu līgas uzraudzības misijas, šo misiju viedokli kādā veidā mainīt sev par labu, un nu, to mēs redzēsim tuvākajā laikā. Tiek pat sniegta informācija par krāpniecības gadījumiem. Šobrīd opozīcija izmanto dažādu veidu priekšlikumus un tiek mums sniegts arī uh, priekšlikums par to, ka varbūt būtu jāatsakās no pārlidojumu aizlieguma zonas. Liels paldies! Un tagad lūdzu, baronese Eštone, jūs varētu pabeigt mūsu diskusiju. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es eh, vēlētos pateikties visiem, kur piedalījās šajās diskusijās, jo ir patīkam dzirdēt, ka jūs ar tik lielu sirds atvērtību jūtat līdz tam, kas notiek Sīrijā. Uh, Un, protams, ka mēs sekojam līdz tām šausmām, kurām šobrīd tiek pakļauts Sīrijas iedzīvotāji. Es šeit vēlētos nākt klajā ar trīs paziņojumiem šo debašu noslēgumā. Pirmais. Protams, emocionāli un arī intuitīvi mēs vēlētos domāt par to, ka mums ir nepieciešami dažādi miera koridori, miera paradīzes, un tomēr Šobrīd eh, Sīrija, kas ir 180 kvadrātkilometru, 180 tūkstoši kvadrātkilometru teritorija, mēs nevaram Sīrijai palīdzēt tikai pa saliņām. Atcerēsimies, ka humanitārās organizācijas šobrīd ir nobazī, nobažījušās par to, kā varētu eskalēt militāro spēku klātbūtni Sīrijā. Un mums ir jāuzklaus šīs humanitārās organizācijas, jo viņām tiešām ir pieredze strādājot šajā valstī. Uh, Protams, ka, ja mēs vēlamies darboties šajā valstī, tad tas ir jādara sadarbībā ar apvienoto nāciju drošības padomas lēmumiem. Bet es pat nezinu, kā to labāk noformulēt. Panākt šādu lēmumu būs samērā grūti. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai mēs apzinātos, par ko mēs runājam un arī ko mēs vēlamies panākt. Uh, Es, eh, ne, tas nenozīmē, ka es grieztos pie godātajiem deputātiem ar kādu konkrētu prasību. Es tikai griežos ar lūgumu izprast, kas tur notiek. Apvienotās nācijas nevar uzlikt ieroču embargo, tāpēc, ka apvienotās nācijas nevarēja vienoties drošības padomē. Amerikas Savienotās valsts ir uzlikuši šādu embargo, mēs esam uzlikuši šādu embargo, bet ANO nē. Un, protams, līdz ko man būs jauna papildus informācija, es jūs ar to iepazīstināšu. Visbeidzot, treškārt, mēs darām visu, kas iespējams, lai sadarboties ar visiem spēkiem, kurām ir kādi kontakti ar opozīcijas spēkiem. Un, protams, kad arī Anana miera plānā bija iesaistīta šī ideja par to, kā visus opozīcijas spēkus apvienot zem viena kopīga jumta, virtuāla jumta, lai, opozīcija, lai opozīcijas grupējumi varētu pārkāpt pāri savām nevienprātībām Un par to tika runāts arī Istambulā. Es mēģināju runāt ar visiem kolēģiem pasaulē, kādā veidā apvienot Sīrijas opozīcijas spēkus. Un tomēr es esmu pārliecināta, ka brīdī, kad Anana sešu punktu miera plāns sāks īstenoties, uh, mēs panāksim jau daudz, un tomēr mums būtu jāpanāk arī apvienoto nāciju drošības padomas rezolūcija. Šobrīd ir skaidrs, ka Sīrijas eh, opozīcijas spēki ir gatavi, pamiers, darbojās un visas iesaistītās puses ir gatavas uzsākt sarunas. Mūsu uzdevums ir strādāt pēc iespējas smagāk, darīt visu, kas mūsu spēkos, lai šie sešu punktu miera plāna idejas tiktu īstenotas. Kofija Anan kungam ir mans pilns atbalsts, priekšsēdētāji kungs. Godātās dāmas un kungi, mēs esam pabeiguši debats par šo ziņojumu un pulkstens 12. šo piekdienu par to balsosim. Nākamais eh, darba kārtības punkts ir situācija Birmā. Un tagad es vēlētu.